E, wznawiam posiedzenie. Mēs atsākām šīs dienas sesiju. Vakardienas protokols jums visiem ir pieejams. Es gribu pajautāt, vai jums ir kādi komentāri par sēdes protokolu. Neredzu, ka kāds gribētu izteikties, līdz ar to mēs protokolu apstiprinām. Šīs dienas sēdes sanāksmē mēs dzirdēsim komisijas paziņojumu par Romu stāvokli Eiropā.